il presidente. Buongiorno. Allora, buongiorno, la seduta è ripresa. Labdien visiem! Mēs atsākam mūsu šās pēcpusdienas parlamentu. Un mēs esam izsūtījuši visiem um, sēdes protokolu. Ja neviens neizsaka komentārus vai iebildumus, tad uh, mēs uh, to esam pieņēmuši.